It's, uh... Sveicināti! Ir pagājušas akadēmiskās, nu jau 11 minūtes. Uh, point 13 of our. 13. darba kārtības punkts. Maksājumu un saistību apropriāciju pielāgošana, ņemot vērā jaunos izdevumus un ienākumus. 14. darba kārtības punkts arī sasaucas tieši ar šo tematu. Uh, Es ceru, ka mūsu referents atļaus šos abus um, punktus izskatīt uh, tātad vienlaicīgi. Hovards kungs ir referents, jūdzu jums vārds. Paldies. Priekšsēdētāji. Ceturtais budžeta grozījums ir. Uh, komisijas piedāvāts attiecībā uz 2019. gada budžetu, ņemot vērā budžeta īstenošanas laikā gūto pieredzi un tiek izdarīti pielāgojumi maksājumu un saistību apropriācijās, kas bija paredzētas uh, izmantošanai uh, un par ko vienojāmies pērnā gada beigās. Jā, dažreiz um, maksājumu vai apropriācijas paaugstinās vai samazinās. Mēs runājam par samazinājumu par gandrīz 100 miljoniem eiro saistību apropriācijās un 55 miljoniem maksājumu apropriācijās. Un tas, protams, sadalās pa dažādām kategorijām. Un es gribēju arī dzirdēt, kādēļ komisija vēlas to visu mainīt, un es gribēju arī kolēģis vairāk arī iepazīstināt ar visiem šiem grozījumiem un pielāgojumiem, lai viņi zinātu labāk, par ko balsot. Šis dokuments tika sagatavots apmēram jūlija vidū, un kopš tā laika ir arī šis tas noticis, un tas visai uh, lielā mērā varētu ievēru, ietekmēt 2019. gada budžetu līdz šī gada beigām. Es tā tad uh, ļoti labi varu stādīties priekšā, ka šis nebūs pēdējais budžeta grozījums, ar ko nāksies iepazīties šogad. Parasti grozījumus saņemam nedaudz vēlāk gada laikā, un tad man uh, rodas sajūta, ka uh, nākamajā, varbūt nākamajā mēneša laikā būs vēl papildus kāda budžeta grozījumi, bet es gribētu arī dzirdēt, ko par to visu domā komisija. Un es šeit runāju par tādiem nopietniem pielāgojumiem kas ir eh, saistīta ar Brexit tādā bēdīgā kārtā. Un patiešām eh, politiskās izmaiņas ir bijušas visai iespaidīgas apvienotajā karalistē pēdējā laikā, un Brexit scenārijs vairs neliekas tik nereālistisks. Un ja apvienotās karalistes eh, valdībai, ja mums tagad ir jāieklausās apvienotās karalistes valdībā, es zinu, ka nu, daudzi par to ir skeptiski noskaņoti, bet ja Mums vajadzētu ticēt viņiem. Britu valdība ir gatava vienkārši doties prom, aizsērtot durvis 31. oktobrī, nesamaksājot uh, saistības, ko ir uzņēmusies, ņemot vērā iepriekšējās vienošanās. Un, protams, ka tas uh, tā ļoti iespaidīgi ietekmēs mūsu budžetu. Tie, kas uzmanīgi lasa avīzes un skatās Twitterā notiekošajā, uh, būs dzirdējuši, ka komisija tiksies trešdien, lai e, pārskatītu likumdošanu attiecībā uz solidaritātes fondu. Un tas patiešām e, ņemot vērā e, jauno politisko situāciju varētu kļūt daudz aktuālāk nekā līdz šim, ja, piemēram, viena valsts tā uh, aizies, dosies prom no Eiropas Savienības bez nekādas vienošanās. Un, ja solidaritātes fonda līdzekļi tiktu samazināti, tas, protams, būtu visai dīvaini, tieši ņemot vērā šo situāciju. Un es eh, vēlētos patiešām zināt, gan ko domā komisija, gan arī dzirdēt kolēģu uzskatus. Un es gribētu teikt, ka šis budžeta grozījums Nu, varbūt, ka šeit ir zināmas sakritības, bet katrs budžeta uzmetums ir neatkarīgs cits no cita, un šajā dokumentā jūs varat iepazīties ar vairākiem grozījumiem Un nākamais ziņojums, tur mēs runājam par pielāgošanos, ņemot vērā iepriekšējo budžeta grozījumu. Un, ja šie grozījumi tātad tiks pieņemti, tad mums ir jāskatās, kā ar tiem tik galā. Paldies! Un mhm. tagad, kā ierasts, uzstāsīs ēna referenta pirmā Holmairs kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es patiesībā esmu gandrīz tādās pašās domās kā Horvārta kungs, ja runājam par ceturto budžeta grozījumu. 100 miljoni vienā pusē, 55 miljoni otrā pusē, apropriācijas, maksājuma apropriācijas un saistība apropriācijas. Ja runājam par atsevišķiem punktiem, Esmu tomēr nedaudz pārsteigta. Kā tad tik galā ar šo mīnusu, ar trūkumu? Eiropas Savienības solidaritātes fonds un civilās aizsardzības mehānisms, nu kādēļ tur pēkšņi mums ir nepieciešams mazāk līdzekļu? Kāds tam ir iemesls? Pat tiešām gribētu dzirdēt arī kaut kādas atbildes. Uh, Un nu, es domāju, ka tam pat nav nekāda sakara ar otro budžeta grozījumu. Paldies! Armon kundze, lūdzu. Es saprotu, ka, protams, vajadzētu jau laicīgi plānot arī gada beigas, bet, nu, varbūt, ka tagad tas tomēr ir nedaudz agrīni. Un, ja komisija vēlas, lai tiktu atbrīvot 100 miljoni, un šorīt Tā tad es gribēju, lai, e, piemēram, runājot par Eiropas prokuratūru, tiktu palielināts līdzekļu apjoms, un te e, atkal līdzekļi tiek samazināti. Šorīt gribēju tam tieši pievērsties. Ja komisija vēlas samazināt šo kategoriju par 100 miljoniem, vai tas nozīmē, ka šo 100 miljonus mēs varēsim kaut kam citam atvēlēt? Citām vajadzībām? Un ja komisija lēš ka ir, protams, tā rūpīgāk jāizvērtē visi tēriņi, nauda ir jātaupa, jā, nu tas ir labi. Un varbūt, kā arī mēs kļūdāmies, Un, ja šeit, piemēram, vienai programmai vai vienam projektam tiek samazināt līdzekļi, nu, varbūt kaut kur citur tos var tad izmantot. Un, mums tomēr ir vēl kādi 4-5 mēneši, lai varētu kaut ko darīt lietas labā. Andriesenkungs no zaļajiem. Jā, man patiesībā daudz um, sakāma nav palicis, jo kolēģi jau pietiekami uh, plaši izteicās, bet ja mēs runājam par tādiem tehniskiem pielāgojumiem, tie patiešām ir nepieciešami, mēs tos atbalstām un ir daudz jautājumu, kas ir saistīti arī ar nākamo DFS, piemēram, šis, uh, šī slavenā brītu atlaide. Uh, Un domāju, ka par to mēs varēsim vēl vēlāk apspriesties, kad runāsim par DFS. Paldies! Džunčas kungs! Paldies! EKR e grupa atbalsta visu, kas attiecas uz budžeta grozījumu numur 4. Paldies! Thank you, Chair. I will... Paldies, priekšsēdētāji. Īsumā paskaidrošu kas tad eh, ir minēts šajā budžeta grozījumā, un eh, tas, protams, ir saistīts arī ar pielāgojumiem, ņemot vērā visas īstenotās programmas gada laikā, un ir jāņem vērā, protams, arī jaunā politiskā situācija un ar to saistītās juridiskās fineses. Runājot par tēriņiem, šeit arī ir vairāki pielāgojumi desmit ar pus miljonu mazāk Eiropas uzraudzības iestādēm. Kādēļ? Ņemot vērā šo iestāžu darbību pēdējo gada laikā mēs aprēķinājām to, cik daudz līdzekļu ir nepieciešams šīm iestādēm, un patiesībā izdevumu apjoms, nepieciešamo izdevumu apjoms ir zemāks nekā līdz šim tika paredzēts, tādēļ mēs esam šo summu samazinājuši. Frontexam arī ir samazināti līdzekļi par 12 miljoniem, jo stājoties spēkā jaunajam Frontex juridiskajam pamatam, Patiesībā tas stāsies spēkā vēlāk nekā paredzēts, un Frontex. Mēs tā tad lēsām, ka jaunie darbinieki tiks pieņemti uh, darbā noteiktā laika posmā. Mēs šīs aplēses veicām pagājušā gada, pirms gada tieši, un domājam, ka 2019. gadam Frontex pietiks ar atvēlētajiem resursiem. Tas pats attiecas uz tā saukto Dublinas rezervi. 2019. gadā, kas tika paredzēta iespējamiem ārkārtas uh, pasākumiem. Jūsu komiteja jau ir vienojusies par attiecīgiem budžeta pārnesumiem starp dažādām kategorijām, un paredzētā summa ir lielāka nekā tā, ko vajadzētu uh, Uh, iztērēt līdz uh, gada beigām, tādēļ arī šeit ir saīsinājums par septiņiem miljoniem. Ja runājam par glābšanas programmu, arī šeit summa ir labota, ņemot vērā vienošanos par juridisko pamatu starp parlamentu un padomi 2019. gadā. Un Summa ir tāda, par kuru vienojāmies uz šo gadu. Un ar atvēlētiem līdzekļiem pietiks šīs politikas finansēšanai līdz gada beigām. Mēs runājam par 35 miljonu samazinājumu. Eiropas solidaritātes fonds. mēs runājam par igadējā budžetā atvēlētajiem līdzekļiem, par atsevišķām rezervēm, ko var izmantot katastrofu gadījumos, bet, protams, ir jāņem vērā arī to, vai dalību valstu prasības ir pamatotas. Samazinājums ir apmēram 30 miljonu apmērā kādēļ eh, bija līdzekļu pārnese no 2018. no 2018. uz 2019. gadu apmēram 25 miljonu apmērā, ko varēja izmantot šogad. Un 50 eh, miljoni joprojām nav iztērēti no solidaritātes fonda un uh, samazinot šos līdzekļus par 29,5 miljoniem 2019. gadā, uh, ir arī solidaritātes fondam pietiekam daudz līdzekļu līdz gada beigām palicis. Ja runājam par izdevumiem, ir bijuši arī. Uh, Ir arī uh, vairāk summu iztērēts atsevišķās kategorijās, uh, ņemot vērā arī 31. oktobri, kurā ir paredzēts Brexit bez vienošanās. Revīzijas palāta, finanšu dienesti un komisija lēma paaugstināt apropriācijas, ja, piemēram, būs nepieciešams papildus apropriācijas, lai varētu sekt visas nepieciešamās izmaksas vēl šogad. kā jau referents pieminēja, eh, saistības eh, līdz ar to varētu samazināt, samazināties par 100 miljoniem un 50, eh, par 55 miljoniem varētu samazināties maksājuma apropriācijas. Uh, Šie ir pielāgojumi. Mēs, protams, arī ņēmām vērā INK un citus rādītājus un arī pašresursus no muitu nodavām un tā tālāk. Nu, tādā veidā mēs varam arī optimizēt dalību valstu iemaksas, paredzot tādu lietpratīgāku līdzekļu izmantošanu visa gada garumā. Un nu, mēs, protams, lēsām, ka ir 28 valstu iemaksas, bet ja viena valsts tā tad izstājas, tas, protams, arī mainīs visus spēles noteikumus. Gribēju jums tikai pateikt, ka Koreper līmenī padomi jau ir pieņēmusi šo budžeta grozījumu un ceram, ka arī parlaments varēs uh, dot tam savu svētību. Ņemot vērā arī uh, finanšu prognozes un mūsu jaunās vajadzības. Paldies, paldies, vai kolēģiem ir jautājumi, komentāri? Hovard kungam vārds tagad rezumē. Paldies, priekšsēdētāji, esmu pārliecināts. ka Komisijas atbildes būs pietiekami laba viela pārdomām arī kolēģiem un ka mēs visi apzināsimies, ka šis budžeta grozījums ir jāapstiprina. Paldies! Paldies! Tagad esam noslēguši 13. un 14. darba kārtības punktu izskatīšanu. Gribēju tikai pateikt, ka līdz 6. septembrim pulkstens desmitiem ir jāiesniedz grozījumi par uh, šo budžeta grozījumu numuru 4 par elastības instrumenta izmantošanu arī. Pēdējais šīs pēcpusdienas darba kārtības punkts - ēku politika. Mēs esam saņēmuši agrīno brīdinājumu par diviem ēku projektiem e - ES Līsa un viens par EES. Un došu vārdu Kēlērs kundzei, kas ir pastāvīgā referente. Alīzī. Thank you very much. Merci. Paldies. Pirmais punkts attiecas uz EU līza ēkas uh, piebūvi. Eh, šī Eulīza eh, e atrodas Tallinā un eh, datu apstrādes vienība atrodas Strasbūrā. Pašreiz Eulīza ir arī pārstāvniecība Briselē un tās darbinieki atrodas šobrīd zālē. Paldies! Eulīza pirms dažiem gadiem uh, izvērtā plašāk savu darbību, tā ir vairāk uzdevumu piešķirts, uh, strādā pie nozīmīgiem dosjē, piemēram, ieceļošanas izceļošanas sistēma, informātikas sistēma, kas ir saistīta ar Eirodak un Eirodak rekast, un arī vīzu sistēma ETIAS, kas šobrīd tiek ieviesta, prasa eh, papildus uh, struktūru izveidi aģentūrā. Aģentūras darbinieku skaits ievērojami pieaugs, gan kā pastāvīgie darbinieki būs lielākā skaitā, gan arī vairāk tiks pieskaitīti pakalpojumu sniedzēji un tiks īstenota sadarbība, lai nodrošinātu savietojamību starp dažādām datnēm, lai tās varētu salīdzināt un uh, pārbaudīt informāciju, tiek izvērtēts arī projekts par uh, 7500 kvadrātmetru uh, platību uh, par paredzēts uh, būvdarbs uzsākt 2020. gadā un projektu apstiprināt nākamā gada sākumā. Paldies! Vai kādi komentāri, jautājumi? Klusums valda zālē. Līdz ar to šis punkts ir izskatīts, ja nevienam komentāru nav par to. Gribēju tikai norādīt, ka mums vēl nepieciešams uzzināt, kuri būs ēnu referenti par ēku politikas jautājumu. Kā lūdzu, lūdzu informējiet mūs par šiem kandidātiem. Un vēl ir Eiropas ārējās darbības dienests. Jūs par to nerunājāt. Atvainojiet, es nedaudz pasteidzos. Jā, es runāju tikai par EULīsa, bet ir arī otrs projekts attiecībā uz EADD. Par eh, tā vienu projektu mēs runājām šorīt. Tad ir nepieciešams papildu biroja telpas. Paš šorīt apspriestais projekts attiecās uz to, ka darbinieku skaits tika apli, apstiprināts pirms diviem gadiem, bet 2019. gada budžetā ir paredzēts palielināt darbinieku skaitu par 46 pilna laika darba vietām, un līdz ar to ir nepieciešama papildu platība šiem cilvēkiem, un jau ir uzsākta šo cilvēku darbā pieņemšana, un mēs runājam par 5 miljonu papildu piešķiršanu ēkai, lai veiktu drošības pasākumus, bet nav paredzēts finansējums papildu platībai Un pie šā jautājuma darbs notiek, kad viss tiks izvērtēts, tad mēs saņemsim pilnu informāciju. Mēs nostāja ir pozitīva, jo tas saskan ar Eiropas parlamentu atbalstīto politiku. Priekšsēdētājs atvainojos, ka piemirsu par to, ka ir arī vēl otrais apakšpunkts šajā punktā. Vai ir kādam kādi komentāri? Nē. Nu, tad eh, līdz ar to tiešām šodien slēdzu šīs dienas sanāksmi, bet atgādinu, ka eh, mums vēl ir jāzina, kas tad būs ēnu referenti jautājumā par ēku politiku. Nākamā sēde mūsu komitejai notiks Briselē 23. un 24. septembrī.